partnerības un sadarbības nolīgumu ar Indonēziju 2009. gadā, novembrī. Es ar lielu prieku sveicu mūsu vidū Indonēzijas parlamenta pārstāvis. Nākamais informatīvais paziņojums. Maikls Natras. Maiks Natras, es atvainojos, vairs nedarbojas grupā Eiropas, Eiropas brīvībai un demokrātijai un kopš šīs dienas, kopš 2010. gada 23. jūnija, viņš pievienosies pie politiskajām